Allora riprendiamo. Il gruppo ID e ID. Atsāksim darbu. ID grupa un pie grupām nepiedarošie delegāti ir eh, paziņojuši par eh, dažām izmaiņām attiecībā uz eh, delegāciju sastāvu. Šie lēmumi tiks iekļauti šīs sēdes protokolā un stāsies spēkā datumā, kad tie ir izsludināti. Un pārējām tagad pie balsošanas. Hovārta kunga ziņojums, budžeta grozījums. Viens vienots balsojums personāla balsojuma formā, tātad sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens Havārda kunga ziņojums budžeta grozījums. Dožu vārdu tagad referentam. Uz divām minūtēm, lūdzu. Nav zālē. Mr. President, first I would. Priekšsēdētāji, pirmām kārtām es gribētu pateikties ēnu referentiem un sekretariātam par darbu pie šī dosie. Izteikšos īsi, bet ir svarīgi, lai šie jautājumi tiktu piefiksēti. Šis eh, budžeta grozījums numur divi nedaudz atšķirs no standarta. Tas principā ir 2019. gada eh, pabeigtā budžeta tāds noslēguma punkts. Eh, mēs pabeidzām to otrajā samierināšanās procesa sēdē starp parlamentu un padomu padomas eh, nostāja bija tāda, ka šis galīgais elements tiks iesniegts kā budžeta grozījums 19. gadā. Tātad šodien mēs pabeidzam šo vienošanos un stiprinām divas programmas, kuras vairāk kā jebkuras eh, atspūguļo uh, Eh, mūsu ekonomikas nozīmi un eh, tā pievienoto vērtību Erasmus Plus apvārsnes 2020. Eh, šī programma, ko studenti izmanto tik daudz, saņems vēl 20 papildus miljonus un apvārsnes saņems vēl 18 papildus miljonus, lai varētu veikt pētniecības darbu un ieguldīt tehnoloģijās. Priekšsēdētājs šis investīciju budžets atspoguļo patiesību un mūsu reālos centienus Eiropas Savienībā, kas ļaus mums uh, sasniegt kopā vairāk nekā jebkur dalība valsts varētu sasniegt viena pati. Uh, paldies par jūsu pacietību un uh, aicinu jūs atbalstīt šo grozījumu. Paldies! Un personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk uh, Murašana kunga ziņojums par Eiropas Savienības solidaritātes fonda izmantošanu. Atkal viens balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsošanu. Pieņemts. Tālāk atkal viens Hovārda kunga ziņojums par budžeta grozījumu. Atkal viens vienīgs balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Junkas ziņojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Atkal viens vienīgs balsojums. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad rezolūciju priekšlikumi pār apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības. Ceturtais punkts divās daļās. Pirmā daļa - paceļot roku, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 12. punkts divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa - paceļot roku balsojumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 14. punkts divās daļās. Pirmā daļa - kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 17. punkts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 20. punkts, kurš par, pret, atturas, atturas. Apsvērums A divās daļās, kurš par pirmo daļu, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas atturas pieņemts. D apsvērums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kā apsvērums sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas pieņemts. N apsvērums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Balsojam par rezolūcijas eh, projektu kopumā, personāla balsojums, tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Devo dire che questo decade. Adesso superiore. Un eh, tagad neliels pārtraukums uz dažām minūtēm, un tad sāksim eh, balsojumu skaidrojumus. Kolēģi, riapriamo la seduta per procedere. Eh, tagad pāriem pie balsojuma skaidrojumiem, atsākam sēdi un eh, kolēģi. Negribu, eh, negribu ļaut ievilkt darbu, tātad sēde, sēde jānotiek paredzētajā laikā. Cienījamie kolēģi, mums ir jāturpina darbs. Tātad mēs ķersimies pie balsojuma skaidrojumiem. Lūdzu, aicinu tos kas nevēlas, kas negatavojas piedalīties tālākās debatēs, lūdzu atstāt plenārzēli. Tas ir vienkārši cieņas jautājums. Cienīsim kolēģis, kas grib izteikties. Cienījamie kolēģi, vēlreiz lūdzu panes, eh, pamest eh, plenāru zāli, ja jūs eh, negatavojaties piedalīties balsojuma skaidrojumos. Paldies! Procediamo con le dichiarazioni di voto. Pārējām pie balsojuma skaidrojumiem. Balsojuma skaidrojumi par eh, rezolūcijas priekšlikumu par apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības. Dodu vārdu Kirtonu Dārlingu kundzei. Lūdzu, vienu minūti. La kolēga Kirsten Darling. Uh, kolēģi Girtona Dārlinga atsakās no savu runāšanas laikā, tad nākošais Vondras kungs. Viena minūte, lūdzu. Well. Kolēģis Vondra, vai mikrofons nedarbojas? Šķiet, ka mikrofons nedarbojas. Šķiet, ka darbojas tomēr. Es eh, balsoju pret šo rezolūciju, jo domāju, ka mums vajadzētu paturēt prātā turpmākās attiecības, lai tās neizvērstos kā konflikts. Mēs eh, mēģinam eh, stiprināt kā Britu parlamentu ar šo rezolūciju. Uh, runāt par vienošanos, kas trīsreiz jau ir noraidīta. Nu, jāatzīmē, ka Čehslovākijā arī mums bija tāda kā šķiršanās. Un, ja notiek šķiršanās, tad ir nepieciešama zināma devība, devīgums. Un es domāju, ka šāds eh, pats devīgums ir eh, jāpauž arī tagad. Čekoslovākijas eh, šķiršanās gadījumā būtu bijis smags konflikts vai karš, vai tas ir tas, ko mēs tiešām gribam panākt? Džikuji. Paldies. Un e, tagad Šoidravs kundze, viena minūte. Lūdzu, Mikēla. Paldies, priekšstādātāji, cienījamie kolēģi. Es esmu no tās pašas eh, valsts kā kolēģis Vondra, un neskatoties uz to, es balsoju par rezolūciju. Tieši tāpēc, ka es eh, respektēju eh, Britu parlamenta rezolūciju, kurā ir rakstīts, ka apvienotajai karalistei ka viņi nedrīkst izstāties bez risinājuma. Un tieši tāpēc es domāju, ka Eiropas parlaments ir rēģējis atbilstošā veidā. Uh, ierosinot šo uh, laika termiņu atlikšanu, ja risinājums netiks panākts. Mēs neko neuzspiežam apvienotie karalistē, mēs neuzspiežam savu risinājumu. Tas ir risinājums, ko viņu premjers ir parakstījis. Apvienotā karaliste var iesniegt grozījumus uh, šim paredzētiem risinājumam izmaiņas, bet premjerministrs nekādas izmaiņas nevierosinājis. Eiropas parlaments pauž lielu uh, pacietību un uh, vēlmi, gluži tāpat kā galvenais sarunu vedējs Barņē. Mēs uh, esam gatavi izdarīt izmaiņas šajā risinājumā, ja apvienotā karaliste ierosinās kādas izmaiņas. Paldies runātājam un uh, tagad porrit kundze uz minūti. Um, microphone's not coming on. I have. Now it's working. It's not coming on. Yeah, yeah. Okay. Es balsoju par šo rezolūciju šodien. Ne jau tāpēc, ka es vēlētos, lai izstāšanās vienošanās tiktu īstenota, jo jebkāds Brexit veids eh, būtu kaitējums visiem. Es to darīju tāpēc, ka tekstā ir minēts, ka pagarinājums ir iespējams, lai izvairītos no izstāšanās bez vienošanās un lai dem demokrātiskas eh, demokrātiski pasākumi varētu notikt, kā referendums vai vēlēšanas. Es vēlos pateikties proeiropeiskiem pro spēkiem šeit, kas pauda solidaritāti, saskaroties ar bīstamu populistisku eh, virzību, kuru radīja cilvēks no plenārsēžu zāles eh, tās puses, kurš šeit ierodas tikai uzstāties, eh, piesist kāju un saņemt eh, samaksu. Diemžēl mēs līdzīgu retoriku dzirdam arī no Daunīkstīs desmitā numara šobrīd. Tomēr eh, apvienotā karalistē spēku uzņēma proeiropiskā kustība un, kā Gīsfer Hofštāts sacīja, proeiropiskie spēki veido lielāko daļu no parlamenta Un mums ir jānostājas pret nacionālismu un populārus, eh, populistu spēkiem. Neļausim viņiem uzvarēt. Kolēģi, Kolēģi aicinu jums ievērot atļautu izstāšanās laiku. Paldies! Un eh, tagad eh, patena kungs, viena minūte lūdzu. Es balsoju pret uh, Ferhofštāta kunga impērisko rezolūciju. Es ticu uh, īstam Brexitam. Kāpēc? 58% iedzīvotāji Austrum Midlendā balsoja par izstāšanos, vairāk kā 60% piekrastes reģionos balsoja par izstāšanos. 74 miljoni, 17,4 miljoni apvienotajā karalistē balsoja par izstāšanos. Tas ir absolūtais vairākums. Es uzklausīju šeit parlamentā visdažādākos eh, deputātu izteikums, kur sacīja, ka cilvēki nezināja, ko dara. Uh, sakot, ka viņiem ir jāklausa tam, ko Eiropas Savienība saka, un tikai tad, ja viņi piekritīs šai iestādēji, tad viņi beidzot dabūs demokrātiju. Banjē kungs beidzot eh, ir pateicis, lai kāda būtu vienošanās par backstop, nebūs eh, veida, kā izvairīties no muitas savienības 17,4 miljoniem eh, iedzīvotāju, kas balsoja par izstāšanos. Britu iedzīvotāju vēlme ir jārespektē, ir laiks tīram Brexitam. Thank you. Grazie mille. E adesso la parola all'onorevole. Tālāk Huk kungs. Paldies, vicepriekšsēdē kungs. Es atbalstīju šo rezolūciju, jo tajā tiek atzīt britu iedzīvotāji tiesības atsaukt 50. pāntu. Un tas, es domāju, arī notiks, jo Džonsonam nav vairākums apvienotās karalists parlamentā, tāpēc viņš mēģina apturēt parlamenta darbu. Uh, un neļaut eh, balsot cilvēkiem par šo vienošanos, eh, par izstāšanos. 2016. gada referendums bija neskaidrs ar milzīgu dezinformācijas eh, apmēru, ar meliem par naudu, ar meliem par Turcijas iestāšanos. Vicepriekšsēdētāj kungs, es neredzu šeit turku deputātus. Uh, Džonsona kungam gan klājas labāk. Viņš vairs pat neizliekas, ka tie apgalvojumi bija patiesi. 2016. gada e, lēmums e, ir novecojis. 2019. gada Lielbritānija ir savādākā. Neviens nebalsoja par to, ka trūks pārtika un zāles, par to, ka tiks bloķētas šosejas. Un tas ir reāls risks. Mēs varam izdarīt daudz ko vairāk, lai nonāktu labāk situācijā nekā Brexit, un mums ir jāaizmirst šī lieta. Parola... Paldies, tālāk vārds Bierders kundzei. Šodien es balsoju par šo rezolūciju. Man nepatīk mejas vienošanās, man nepatīk Brexits, es ienīstu to. Tomēr, jebkura vienošanās, kas ir panākta, tā ir cilvēku nākotne, bet Boris spēlējas ar cilvēku nākotni. Mēs vēlamies, lai Brexit tika apturēts Mana partija, Džos Svinson un eh, liberāla demokrātija, tad, kad nonāksim valdībā, balsosim par 50. pānta atsaukšanu un Brexit apturēšanu. Mēs vēlamies palikt Eiropas Savienībā. Šajā rezolūcijā ir atzīta mūsu atbildība Britu iedzīvotāju priekšā. Viņiem ir tiesības pašiem to izlemt, bet eh, viņu nākotne ir miglā tīta. Uh, es valstu valdībām tagad jāstrādā pie tā, lai atrisinātu šo jautājumu. Mēs nedrīkstam pieļaut jaunu vindrašu skandālu. Un es vienmēr esmu apņēmusies strādāt e, apvienotās karalists un Eiropas Savienības labā. Mums ir laiks strādāt pie vienošanās vai palikt pilnībā Eiropas Savienībā ar visiem tā ieguvumiem no tā. Paldies! Paldies! Tālāk eh, Gibsons kundze. Paldies. Es eh, balsoju atbalstot šo rezolūciju un vēlos precizēt ka es neatbalstu nekādu Brexit arvienošanos vai bez. Es no sirds ticu, ka jebkāds Brexit nāks par sliktu apvienotai karalistei un Eiropas Savienībai. Un es arī turpmāk eh, turpināšu kampaņu, lai apturētu Brexit. Bet šī rezolūcija ir svarīga, jo šeit ir atsevišķi atzīts, ka apvienotā karaliste ir pieņēmusi likumu, kas uzliek par pienākumu premjeram prasīt eh, pagarinājumu lai izvairītos no izstāšanās bez vienošanās, lai organizētu referendumu vai atsauktu Brexit vispār. Boris Džonsons nerīkojās Britu pilsoņu interesēs, viņš ir apturējis parlamentu darbību. Viņš eh, ir atzinis, ka viņš eh, pārkāps likumu, lai tikai panāktu Brexit. Viņš rīkojas kā diktators, un mums ir nepieciešams eh, laiks, lai apgāstu viņa rīcību ar demokrātisku procesu palīdzību. Paldies! Tālāk Havarta kungs. Vienu minūtu. Tāds taču nebija plāns, vai ne? Labākais, ko mums tagad piedāvā, ir izdzīvošana. Tā vietā, lai būtu labākais eh, nolīgums tir, tirzniecības vēsturē, mums draud nekāda vienošanās vispār. Mēs saskaramies ar skarbo realitāti, kur spēcīgs kaimiņš eh, veido noteikums, kur mums nav nekas sakāms, bet tirgus realitāte diktē to, ka mums nāksies tam visam sekot. Un vesela nozare tiek eh, upurēta, tirgus daļas samazinās. Katra britu pilsoņa tiesības un brīvības samazinās. Tāda ir realitāte šajā Brexitā. Absolūti ne tas, ko solīja Brexit atbalstītāji. Izstājoties no Eiropas Savienības, ātri tiks konstatēts, ka nacionālai suverenitātei mūsdienu pasaulē ir liela ierobežojuma. Mēs daudz ko dzirdam par demokrātiju, bet bez atbildības saņemiet eh, savu eh, solījumus un eh, dodieties atpakaļ pie britu iedzīvotājiem, lai viņi izlēma savu nākotni realitātei. Paldies! Tālāk Hīverkungs pēc eh, šādas eh, izrunāšanās vēlos atgādināt, ka eh, joprojām Brexit ir atbalstītāju vairākums manā valstī varbūt izstājoties Britiem kā lielajiem maksātājiem, jūs redzēsiet, ka situācija mainās. Paskatieties, lielākā partija šajā iestādē ir Brexiteers partija. Kas attiecas uz izstāšanās vienošanos, ka tā ir līdzsvarota un taisnīga, jūs laikam smejaties. Tas ir sliktākais līgums, kāds ir vēsturē pieredzēts. Mēs cīnāmies par tīru un taisnīgu Brexit. Jāpieturas pie faktiem. Manā valstī pieauga atbalsts, lai izstātos bez vienošanās Mēs uzvarējām 2016. gadā, izdarīsim to vēlreiz. Brexit partija ir šeit uz palikšanu, mēs izstāsimies no Eiropas Savienības. Thank you. Grazie mille. Adesso la... Paldies. Tālāk Necinga kundze. Vispirms es vēlos pateikties šai brīnišķīgai demokrātiskai iestādei par jūsu atbalstu, ko izrādījāt apvienotai karalistei atbalstot 50. panta termiņu pagarinājumu. Izstāšanās bez vienošanās ir šausminošs scenārijs daudziem eh, apvienotās karalistas pilsoņiem. Vislielākais risks ir neaizsargātākai sabiedrības daļai, piemēram, tie, kas ir atkarīgi no zālēm, kas tiek importēts no Eiropas. Daudz cilvēku veselība ir atkarīga no tā, ka šo zāļu importā nav aizķeršanās. Uh, Tām nav ilgs uzglabāšanas laiks, un eh, tas ir jāuzglabā vēsumā. Neviens nevar garantēt, ka šīs zāles eh, varēs piegādāt eh, transporta haosā pēc izstāšanās bez vienošanās. Un tiek pat apsvērts valdībā apzināti riskēt ar šā, šādu sabiedrības daļu. Tas ir šokējoši. Liela daļa Apvienotās Karalistes parlamenta deputāti un arī šeit liela daļa deputātu nevēlas Brexit bez iz, vienošanās un neviens eh, nevēlas pieļaut šādu situāciju, kādu es minēju. Riski ir ļoti reāli, bet ilgtermiņā jebkāda Brexit vienošanās eh, noliek cilvēks vēl sliktākā situācijā. Paldies! Tālāk Dobnī. Well, Pirmām kārtām gribu teikt, ka ir brīnišķīgi redzēt, ka ir eh, daži briti arī tai pusē parādījušies uz balsošanu. Nebija klāt gan visās debatēs, droši vien, ka sēdēja bārā un ēda krosānus. Uh, Jāsaka, ka šeit esam uzklausījuši veselu tādu uh, pusmēlu, pustaisnību un mēlu vētru. Un runājot par šiem ārprātīgiem pieņēmiem, ka Lielbritānija darbojas uh, diktātā, nu diktatori un diktāts nepiedāvājums vispārējās uh, vēlēšanas. Un tad, kad jūs zinat, ka būs vēlēšanas, tad jūs zinat, ka Korbins tiks sakauts daudzās valsts daļās, ir tīpaši Ašfildā, kur es būšu deputāts un palīdzēšu sagraut Korbinu. Un visu to vaiprātīgo haosu, ko viņš ir atstājis. 70% cilvēku Ašfildā manā vēlēšana uh, apgabalā balsojuši uh, izstāties. Un uh, jāsaka, šeit parlamentā šeit nav nevienam gar to nekā darīšana. Šeit Eiropas parlaments nesaprot britu cilvēkus un nepārstāv britu cilvēkus. Un, jūs nepārtrauksiet, neiestāsieties ceļā šīm 17,4 miljoniem balstu uz redzēšanos no savu Fiderzēnu revuāru. Paldies, un tagad Palmerkungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, vicepriekšsēdētāja kungs, pateikšu, kā ir, jo šīs rezolūcijas teksta redakcija ir Nu, neskaidri par, patā, par pilsē, pilsoņu tiesībām un par viņu tiesību aizstāvību Eiropas Savienībā. Tas ir satraucošs jautājums. Attieksme pret šiem jautājumiem ir bijusi apkaunojoša, un eh, tas apkauno manu valsti, valsti, ko es mīlu, valsti, kuru tāpat mīl tie briti, kuriem tā ir kļuvusi par māju, kur ir izveidojuši savus uzņēmumus, valsts cienestā strādājuši, maksājuši nodokļus apvienotajā karalistē desmitiem gadu. Viņi ir pelnījuši ko labāk nekā šo settled status uh, uh, schēmu. Tā ka mans vēstījums šiem uh, cilvēkiem apvienotajā karalistē, kurus es pārstāvu īsti Midlands eh, reģionā, ir vēstījums ir tāds, ka mana valsts ir labāka nekā šī, un eh, šie Eiropas Savienības pilsoņi pelnījuši ko labāku nekā šāda attieksme pret viņiem. Paldies, un eh, Brofī kundze nākošā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo rezolūciju, bet es nevēlos, lai Brexits notiktu kā veselības jomā strādājošā apvienotajā karalistē saprotu, ka galvenie punkti šajā rezolūcijā ir nodarbinātības status un sociālo un tiesības uz sociāliem pabalstiem Eiropas Savienības pilsoņiem lai varētu veselības darbinieki strādāt eh, valsts veselības aprūpas sistēmā. Eh, šīs tiesības tiek apdraudētas, jo pirms trīs gadiem 11% darbinieku Nacionālajā veselības aprūpas sistēmā bija no citām dalību valstīm, un šis cipars tagad ir uh, samazinājies, tagad ir 5,5% tikai šis milzīgais samazinājums. Uh, parāda, ka cilvēki baidās par viņu tiesībām apvienotajā karalistē, ja Brexits īstenosies. Un tāpat arī neskaidrība par sociālajiem maksājumiem un tiesībām uz tiem, ja nebūs Brexits ar vienošanos tā, ka. Mm, šī rezolūcija ir pozitīva, tā nodrošinās, ka Eiropas Savienības pilsoņi, kas dzīvo un strādā apvienotajā karalistē, ka viņu tiesības būs uh, prioritāte numur viens Eiropas Savienībā. Liels paldies! Un Banting kundze, lūdzu, vienu minūtu. Uh, parlamentārieši kolēģi, šis ir uh, svarīgākais balsojums, ko kādreiz esmu veikusi. Es uh, pozitīvi veids uh, rēķinu vērtēju parlamenta apņemšanos attiecībā uz 50. pantu, bet jeb kādām izmaiņām ir jāiet cauri Britu cilvēku balsojumu. Ja tagad notiktu referendums ar iespēju palikt Eiropas Savienībā, es pārliecināta, ka mēs uh, uzvarētu balsojumā, varētu pārtraukt uh, Brexitu. Kāpēc? Tāpēc, ka šoreiz jauni cilvēki tiešām uh, nāktu un reāli balsotu. Jaunieši Lielbritānijā ir nikni. Apmēram trīs ceturdaļas jauniešu, kas bija pārāk jauni, lai balsotu 16. gadā. Un tagad ir sasniegušo balsošanas vecumu, viņi saka, ka viņi atbalsta palikšanu Eiropas Savienībā. Tā ka, lai kāds uh, Tātad, lai kur jūs esat Eiropa, atgriezieties pie saviem uh, līderiem un prasiet uh, padomē, lai viņi atbalsta jebkādu šī termiņa pagarināšanu. Dodiet uh, Lielbritānijas jauniešiem iespēju lemt pašiem savu nākotni. Paldies, un tagad Benjon kungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies! Es gribētu paskaidrot, kāpēc balsoju par eh, rezolūciju, kas atbalsta Brexit vienošanos, par kuru jau tika vestas sarunas starp apvienoto karalistu un uh, Eiropas Savienību, bet kas ir iesprūdis tagad visas Eiro, uh, apvienotās karalistas parlamentā. Jo šī rezolūcija arī tur atvērtu iespēju apvienotāju karalistai pārskatot savu pozīciju ar uh, tautas balsojumu palīdzību vai ar valdības nomaiņas palīdzību to panākt. Tas nozīmē, ka būtu nepieciešams tālāk pagarināt 50. panta īstenošanu, lai apvienotā karalista pārdomātu saglabāt savu pozīciju. Brexits bez risinājuma būtu katastrofiks arī Britu lauksaimniecībai un lauksainiekiem. 97% uh, jērgaļas uh, eksporta iet uz Eiropas Savienības 27 valstīm, un mēs tāpat arī eksportējam būtisku apjomu lielopu gaļu, graudaugus un uh, citus pārtikas produktus. Šī tirgus zaudēšana nebūs manu vēlētāju interesēs. Mans pirmais pienākums tieši tāpēc ir novērst Brexitu bez risinājuma un tad tā tālāk eh, censties nodrošināt tālāk eh, apvienotās karalistas dalību Eiropas Savienībā. Paldies! Un tagad Deivis kungs eh, uz minūti lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāji, es negribu tādu pārvaldītu Brexitu, es gribu pārtraukt to. Uh, Šeit, Eiropas parlamentā, mēs pārstāvam Eiropas vērtības, bet uzskatu, ka tās ir arī Britu un liberāļu vērtības. Mēs esam par ekonomiku, kas dod labumu visiem. Mēs esam par vides pasākumiem, kas aizsargā visus. Es negribu, lai mana valsts tiktu izslēgta no tām telpām, kur tiek pieņemt lēmumu par mūsu kontinenta nākotni. Es negribu, lai mana valsts aizbēgtu no jautājumiem, ar kuriem mūsu kontinents saskaras. Es gribu, lai mēs gribētu, lai mēs būtu Eiropas Savienības uh, sirdī. Es gribu būt līderis, nevis tas, kas mūk prom padomu. Mana nostāja ir vienkārša. Uh, miskastē Brexitu. Thank you. Grazie mille. Paldies. Un Tagad dodu vārdu Āģus uh, Salība kungam uz vienu minūti. Paldies! Uh, Brexit uh, termiņš tuvojas. Eh, rodas eh, risks arvien lielāks, kā nekārtīgi izstāšanās notiks, un tas eh, rāda tādu tumšu nākotni. Tā būtu pilnīgi katastrofa, no kuras jāizvairās. Diemžēl neskaidrības un politiskā nestabilitāte tikai pieaug katru stundu. Mūsu pirmā prioritāte šajā situācijā ir ir eh, saglabāt eh, tiesības un Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Eh, to ir Britu intereses, kas dzīvo Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības pilsoņu intereses apvienotā karalistē. Brexit gadījumā ciest uzņēmumi, tiktu zaudētas darba vietas apvienotā karalistē un tāpat Eiropas Savienībā. Mūsu otrai prioritātei jābūt palīdzēt uzņēmiem un strādājošiem, lai nodrošinātu to, ka šis sloks un izmaksas ir minimālas. Un visbeidzot, ļoti graujoša bezrisinājuma Brexit īstenošana. Tam būtu smagas sekas attiecībā uz uh, Ziemeļīrijas un īrijas robežu. Tas viss būtu jāminimizē. Mums ir jāstrādā kopā, lai veiktu saprātīgs pasākums, jāiesaistās konstruktīvā dialogā, lai izvairītos no šāda bezrisinājuma scenārija. Un tam ir jābūt uh, politikas uh, un partiju savstarpējām interesēm. Tātad jāstāv pārtam. Paldies! Un tagad Damīža. Uh, kungam. Paldies! Kā uzņēmējs es nesaprotu, kāpēc jebkurš uzņēmējs gribētu atteikties no uh, 512 miljonu uh, cilvēku lielu tirgus. Mūsu 65 miljonu tirgus vietā. Bet uh, šie it kā īsi un ātri iegūstamie labumi šķiet tik uh, kārdinoši Kā ebook.com dibinātājs es arī esmu redzējis, ka mana, mana, ap, manas apgrozījums eh, palielinās uz miljardiem dolāru dažos gados, un tas ir tāpēc, ka mums bija 300 miljonu tirgus. Visi mani konkurenti, kas pārdod tikai 60 miljoniem cilvēku apvienotās karalistes tirgū, viņi netika šādiem rādītājiem līdzi. Tā tad, ko darīs lielākā daļa uzņēmēju? Ja Brexits notiks. Nu, tad viņi atvērs eh, biroju Dublinā, Amsterdamā, Frankfurtē vai Parīzē un pārvietos darba vietas un strādājušas šīm pilsētām. Un tādējādi mēs paši būsim sevi izrakuši bedri. Paldies! Paldies! Un tagad Vodenes kundze, lūdzu jums vārds. Pētenkungs acīm redzot nesaprot, ka 62 procenti balsotāji nav 62% iedzīvotāji. Tā tad atkal skaidri balti meli. Kā jau mēs redzējām Bindrašas skandālā, mūsu valdība dažas lietas zina, eh, zina, kā ļaunprātīgi sašķelt ģimenes, to viņi dara atkal. Eiropa ir nācija un eh, tautu ģimene un ļaut, lai konservatīvi vienkārši sagrauj sādu šo ģimeni, tam būs eh, neremdināmas sekas gan Eiropas Savienībai, gan apvienotai karalistai. Tāpat kā Brexits sašķels Eiropas nāciju ģimenes, baidos, ka tas bijis arī Britu nācijas beigu punkts. Uh, dzimusi Skotijā, augusi Liel... Anglijā, es uh, uzskatu, ka esmu divējāda pilsone. Uh, Džonsons Farāžs un uh, viņu pakaļskrējai sabotēja šo valsti ar garo vēsturi, un šie sabotētāji ir nodavuši Ziemeļa uh, īrijas cilvēkus Vindraša uh, skandālā cietušos. Un man ir brīdinājums. Angļi daudz, ir, daudzkārt ir centušies uh, apdraudēt Skotijas intereses, un mēs redzēsim, ka atkal celsies Viljam Valis um, līdzīgas paudzes un cīnīsies par savām tiesībām. Paldies! Un Ričī. Uh, kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es balsoju 2. decembrī par Belfāsts līgumu. Tas bija pēdējais miera līgums, kas uh, tika izstrādāts uh, Eiropas Savienībā, un tam drīz būs 20 gadu jubileja. To garantēja šī Eiropas Savienība. Sesdien būs starptautiskā miera diena. Es baidos par šo mieru. Ja mēs to zaudēsim. Uh, egoistisku interešu dēļ uh, un farāžu dēļ tas ir cilvēks, kuram vienkārši viss ir vienalga. Thank you. Grazie mille. Adesso la parola all'onorevole. Paldies. Nākošais runātājs Šanskēlīs neatvainojiet. Es kļūdījos. Nākošais runātājs deputāts Polčāks. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos paskaidrot savu balsojumu. Jā, protams, es respektēju Britu tautas balsojumu Brexit referendumā, tomēr es arī novērtēju šo rezolūciju, kas dod iespēju atlikt uz vēlāku Brexit termiņu, un vienlaicīgi mums ir jārespektē arī justīcijas tiesas lēmums, kā 50. pants var tikt vienpusē atsaukts. Man ir būtiski, lai tiktu aizstāvēts uh, apvienotajā karalistē dzīvojošo Eiropas pilsoņu tiesības, un vienlaicīgi mēs nedrīkstam uh, uh, apgrūtināt mieru starp tautām, kas apdzīvo īrijas salu. Un es vēlētos arī rieģēt uz Brexit partijas pārstāvu sacīto. Viņi saņēma šīs vietas tikai pateicoties Eiropas balsošanas sistēmai, jo Britu sistēmas ietvaros jūs pie šīs vietas nebūtu tikuši. Nākošais runātājs Šons Kelijs. Paldies, priekšsēdētājies, bija ļoti gandarīts piedalīties šodienas diskusijā attiecībā uz apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības. Uh, un daudzi deputāti pauda savu atbalstu un arī skrien savu balsojumu backstop sakarā un arī atbalstu lielās piekdienas nolīgumam. Balsojuma laikā bija 554, kur balsoja pār šo darījumu. Tas ir liels vairākums. Tāpat arī ar gandarījumu es dzirdēju to, kā deputāti ir e, piekrīt termiņu pagarinājumam gadījumā, ja e, Boris Džonsons e, šādu versiju apsvēr. Es domāju, ka tā ir, šī ir nozīmīga diena Eiropas Savienībai. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Hanāns. Paldies! Priekšsēdētāji, varbūt viņi tā negribēja, bet parlamenta kolēģi Eh, tikai eh, norādīja uz to, kā nesakārtots Brexits ir iespējamāks. Eh, turpinot dažādos, no, dažādās norādes uz asimetriskiem arbitrāžas mehānismiem, uz justīcijas tiesas nolēmumiem. Mē, mums ir jāuzstāj uz to kā ar šo deklarāciju tak, eh, tiek padarīta praktiski neiespējama eh, sakārtot izstāšanās. Mēs doma, ka mēs tiešām no Brexit krīzes eh, ir. Mēs vienmēr uh, apgalvojam pretējo, ne Brexit krīze, krīze, ko izraisa at, uh, atteikšanās vai parlamentu opozīcija. Tad, uh, Tad, kad pienāks vēlēšanas, es ceru, ka parlamentāro uh, institūciju leģitimitāte neizraisa nekādus papildus traucēju uh, zaudējumus. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti deputāti Tomča. Paldies, priekšsēdētāģe! Jā, jāsaka, ka ļoti žēl, ka esam nonākuši līdz Brexit situācijai. Uh, jo Brexit kļūst par instrumentu, nevis mērķi. Uzvarētāji šajā procesā nebūs. Izskatās, ka mēs visi cīnāmies eh, par to, lai mazinātu kaitējumu. Varbūt mēs eh, arī atļausim pagarināt termiņu, bet tikai tad, ja tas ir pamatoti, piemēram, ja ir paredzēts vēlēšanās vai jauns referendums, vai arī ir nepieciešams laiks, lai ratificētu vienošanos Mums šajā procesā ir jāapzinās, ka ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai aizsargātu savus pilsoņus. Apvienotajā karalistē visur vainot tagad cenšas Eiropas Savienību. Ja nonāktu līdz izstāšanos bez vienošanās, tad Briti būs vienīgie, kas būs eh, atbildīgi savu pilsoņu priekšā. Minūto, Nākošais runātājs, deputāte Fonvīze. Paldies, priekšsēdētāji, kad es pārcēlos no Vācijas uz Lielbritāniju pirms 20 gadiem. Es ierados globālā Lielbritānijā, kas mani uzņēma rat, eh, plaši atvērtām rokām. Eh, man tikt piedāvāts tiesības garantijas un iespēja veidot savu dzīvi valstī, kuru es mīlu. Bet šobrīd 3 eh, miljoni Eiropas pilsoņi ir apvienotie karalistē saskars ar neskaidrības un baiļu klimatu. Boris Džonsons eh, ir lauzis savus solījumus, tāpat kā to ir darījuši citi. Apmešanās schēma nav piemērota un

vienkārši reģistrēties, bet nevienmēr viņiem ir iespēja piekļūt pie dokumentiem, kas ir desmitiem gadu veci. Un mēs varam nonākt pie daudz plašāka mēroga problēmām, un tāpēc es balsoju par rezolūciju. Bet skatīsimies faktiem acīs. Vienīgais veids, kā garantēt pilsoņu tiesības Lielbritānijā, ir apturēt Brexitu. Paldies! Thank you! Paldies! Un ar to arī mēs beidzam debates šodien. Un uh, mēs uh, te darbojamies gandrīz kā, kā Britu parlamentā šodien, ņemot vērā, ka runāja praktiski tikai Britu deputāti. Tātad uh, debatas slēdzam un atsāksim darbu atkal pulksten trījos.